nākamo jautājumu, kas ir motisks jautājums - kohēzijas politika pēc 2013. gadā. Es dodu vārdu autoram Danutai Marijai Hübnerei. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, r ļoti nozīmīgas reformas kohēzijas politikā tika uzsāktas E, ņemot vērā jaunos izaicinājumus. Un ne jau nejauši 2005. un 2006. gadā Eiropas kohēzijas politika savas darba kārtības augšgalā norādīja Lisabonas stratēģija, inovācijas, e, konkurētspēja, klimata pārmaiņas, energoefektivitāte, ūdens efektivitāte, investīcija jaunās prasmēs jaunu teritoriju apgūšanu un dzīves kvalitāti. Mēs 2007. un 2013. gadam programmā iekļāvām vis tās prioritātes, kuras šodien mēs uh, Eh, redzam eh, darba kārtībā Eiropa 2020, un mēs redzam, ka mūsu uzdevums ir anticipēt, anticipēt izmaiņas un nevis tām sekots. Jau tika publicēts analītisks ziņojums 2020 eh, sakarā, un tā mērķis ir apzināties, kādas ir kohēzijas politikas prioritātes pēc 2013. gada. Mēs esam šodien labi sagatavojušies sagaidīt nākotni. Šodien mums ir jādomā par atvesļošanās eh, paketi un eh, par izkļūšanu no reālās ekonomiskās krīzes un eh, ilgtermiņa izaugsme. Bet, dārga, dārgo komisāri, mūsu matiskais jautājums attiecas uz nākotni. Nākamajos gados Eiropai būs nepieciešams spēcīgas kolektīvas darbības, lai varētu ā, īstenot mūsu pilsoņu gaidas un cerības, lai mēs varētu informēt pilsoņus, cik daudz ir atkarīgs no politikas veidotājiem. Un šīs gaidas tiek apstiprināts sabiedriskās domas aptaujā. Žaks Delors reiz sacīja, ka Eiropas vienotais tirgus ir eh, par tādu konkurenci, kas stimulē, par sadarbību, kas padara mūs spēcīgu un par solidaritāti, kas padara mūs vienotus. Eiropas kohēzija, kas nodrošina vienotā tirgus darbību, tiek veidota reģionālajiem politikām, kas šodien e, ir balstīta uz šiem pamatiem e, - e, konkurence, konkurētspēja un solidaritāte. Mums ir nepieciešams mobilizēt attīstības potenciāls visos Eiropas reģionos un pilsētās eksperi, pieredze un loģika skaidri parāda to, ka risinājumi var būt efektīvi, ja mēs esam iesaistījuši eh, nacionālos un eh, reģionālos līmeņus. Eiropas politika jau ir izturējusi subsidiartātes pārbaudi un tā darbojas Eiropai. Reforma kohēzijas politikā ir eh, balstīta uz līdzsvaru starp efektivitāti un, un vienlīdzību starp Eh, kopīgiem Eiropas eh, mērķiem un vietēju elastīgumu. Mums ir vairāk jāstrādā pie šiem jautājumiem un jāturpina politikas īsta pārvaldība, taču atsevišķas jomas mēs nedrīkstam pamest. Mums ir jāapzinās, kā subsidiartāte jau ir dziļi iesakņojusies kohēzijas politikā. Uh, Un mēs varam vairāk strādāt pie šiem jautājumiem, it īpaši runājot par vietējo līmeni. Tie, kur uzskata, ka kohēzijas politika var tik ierobežot tikai uz Briselu nacionālo līmeni, vai nu neapzinās Eiropas realitāti, vai arī nesaprot to, ka izslēdzot vietējo un reģionālo Eiropu no kopīgiem Eiropas mērķiem, ekonomiski ir vismaz nesaprātīgi un politiski tas ir bīstami. E, kohēzija ir jēdziens, kas izslēdz izslēgšanu. Kohēzijas politika ir jāveido da, visu iemeslu pēc par politiku, kas ir paredzēta visiem. Visi elementi šajā integrācijas tīklā, kopīgais tirgus, kopīga valūta un kohēzija savstarpēji viens otru stiprina un ir savstarpēji atkarīgi. Mums policijas e, veidotājiem ir e, jāapzinās tie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies un, un Eiropas 2020 stratēģiju. Tāpat mums ir jāapzinās, ka ir nepieciešami skaidri rīki un mērķi. Kohēzijas politika ir politika attīstībai, kas iesaista visus Eiropas pārvaldības līmeņus, strādājot pie koncepcijām un iedzieniem Eiropas pilsoņiem. Noslēgumā es vēlos sacīt, ka Eiropā ir vajadzīga jauna e enerģija, lai atjaunotos, lai nu, strādātu pie nākotnes un pilnīgi leģitīms jautājums no kurienes tāda šī enerģija nāk, no kurienes tā ir jānāk. Man uh, eh, uh, eh, atbildi ir skaidra, enerģija ir jānāk no lejas, no skaidras iesaistīšanās vietējā un reģionālā līmenī, lai varētu veidot kopīgos Eiropas mērķus. Paldies, priekšsēdētāji! Köszönöm, asszonyom! A bizottság nevében adok szót Pavel Szamecki úrnak. priekšēdētā kungs, godātie deputāti. Jautājumi, protams, ko jūs uzdevāt, ir ļoti steidzami un būtiski. Kohēzijas politika ir viena no Eiropas integrācijas pamatvērtībām. Runājot par Vairāk līmeņu pārvaldība, proti sadarbība dažādos pārvaldības līmeņos Eiropas Savienībā ir viena no svarī, viens no svarīgākajiem elementiem 2020. gada, tātad programmai līdz 2020. gadam. Un Šeit ir paredzēts eh, šajā ar šādu pieeju izmantot eh, ekspertīzi, zināšanas un pieredzi, kādas pastāv visos uh, valdības pārvaldības līmeņos, ieskaitot pašus vienkāršākos, tātad pašvaldības, vietējās pašvaldības. Un Eiropas Savienība uh, arī joprojām turpinās stiprināt mehānismus, kas palīdzēs ieviest šo uh, vairāk līmeņu pārvaldību. Runājot par atteikšanos no otrā mērķa saistībā ar reģioniem. Periodā no 2007. līdz 2013. gadam jebkurš reģions var saņemt atbalstu. Laikam pēc 2013. gada komisijai vēl nav noteikta viedokļa, kāds šis atbalsts būs un uh, Uh, tā tālāk. Tālāk um, komisija gribētu uzsvērt, ka reģionālo fondu atbalsts nevar aizstāt investīcijas infrastruktūrā, uh, kas ir jāveic pašām dalībvalstīm un to pašvaldībām. Lisabonas līgums paredz, ka ir jāturpina samazināt atšķirības uh, reģionu attīstībā un ir jāveicina uh, saimnieciskā, sociālā un teritoriālā kohēzija. Turklāt 176. pantā ir teikts, ka Eiropas reģionālās attīstības fonds ir paredzēts tam, lai novērstu uh, atšķirības reģionos, arī struktūrālās atšķirības, sevišķi atpalikušos reģionos, nomaļos reģionos un tam līdzīgi. Runājot par uh, vietējo pašvaldību pārvaldības līmeņa iesaistīšanu, es vēlreiz uzsveru un vēršu jūsu uzmanību uz to, ka Eiropas stratēģija 2020 paredz, ka atbalstu sniedz, uh, ka tiek iesaistīti visi partneri, sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība. Un mums ir ļoti svarīgi panākt, uh, lai šī stratēģija tiktu sekmīgi īstenota. Kohēzijas politi politikai ir iespējas Uh, apvienot spēkus, apvienot visu iesaistīto partneru spēkus un iespējas, lai kohēzijas politika novestu pie konkrētiem rezultātiem. Par teritoriālo kohēziju nav paredzēta atsevišķa baltā grāmata. Un debates par teriālo, teritoriālo kohēziju uh, un to rezultāti tiks iekļauti kopējā zaļā grāmatā. Runājot par Eiropas sociālā fonda lomu kohēzijas politikā, mēs, protams, nedrīkstam aizmirst ilgtspējīgu attīstību, un šeit kohēzijas politika ir viena no prioritātēm. Eiropas sociālais fonds arī turpmāk tiks izmantots kā iepriekš to paredz arī jaunais Eiropas Savienības līgums. Ir paredzēts turpināt veicināt investīcijas uh, humānajā kapitālā un turpināt veidot uz zināšanām balstītu sabiedrību. Kohēzijas politika ir tā, kas nodrošina lielākās investīcijas sociālajā jomā Eiropas Savienībā. Un šai politikai ir sevišķi liela nozīme arī, lai Lisabonas līgums varētu sekmīgi tikt īstenots. Komisija šobrīd pirmkārt vēlas, lai attiecīgie pasākumi visos pārvaldības līmeņos tiktu ieviest un īstenoti pēc iespējas efektīvāk. Un es gribētu sniegt praktisku piemēru. Komisija ir sagatavojusi vadlīnijas par pētījumiem un um, zinātni kurā ir paredzēti, kurā ir aprakstīti kopējie pasākumi un ieceres šajā jomā. Un tāpat komisija ir paredzējusi turpmā, arī turpmāk rūpēties par to, lai būtu nodrošināts investīcijas, lai varētu attīstīt Eiropas nodarbinātības politiku. Uh, Es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem, un tagad labprāt piedalīšos debatēs. Paldies! Jā, paldies Zemecka kungam. Un tagad uh, mēs pārējām pie runātājiem politisko grupu vārdā. Vispirms Van Nistērā kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Šodien galvenokārt ir runa par uh, saturisko novērtējumu un par to, kādu progresu sasniegusi uh, kohēzijas politika. Kohēzijas politika, izmantojot fondus līdz 2020. gadam, tas ir uh, centrāls jautājums. Par mums par lielu pārsteigumu mums ir jākonstatē, ka saturiskais vērtējums šajā darba dokumentā, pārskatu dokumentā, vispār nemaz nav bijusi runa Uh, saturiskais vērtējums šeit uh, ir jāskata vai jāiesniedz, un uh, to nevar pieņemt, ka tas ir vienkārši tā kā tāds, tāds formāls paslīdz. Mēs vēlamies patiešām lai būtu liela aktivitāte, lai daudz kas tiktu darīts, izaugsmē, mēs vēlamies, lai tiktu veidot zaļā ekonomika, to mums Barozo kungs ir apsolījis un paziņojis. Mēs vēlamies reģionālo politiku Eiropā gan tagad, gan arī turpmāk, kas darbotos integrējoši. Lisabonas stratēģija, klimata pārmaiņas. Eh, tur ir ļoti daudz, kas jau notiek reģionos, un to visu mums vajadzētu atbalstīt. Šeit patiešām runa ir par eh, mūsu stratēģijas būtiskajiem jautājumiem. Solidaritāte nepieciešama attiecībos visiem reģioniem, ieskaitot eh, arī šo otro mērķi, un to komisija izskaidri neizteica. Bagātākajos reģionos jau situācija ir laba, un tos nevajadzētu tik daudz atbalstīt. Šeit vajadzētu uzmanīties, vai līdzekļi netiktu nepareizi sadalīti. Tā ir nepareiza pieeja, un tādai pieejai nebūtu nekāda jēga. Mēs pat labi atrodamies krīzes situācijā. Un, protams, jūs varēsiet labi iedomāties, cik svarīgi ir reģionālie fondi. Mēs daudz naudu iztērējam 2009. gadā, 100%, piemēram, reģionā, no kura es nāku, no Dienvidu Nīderlandes vairāk nekā 100% tika iztērēti, un tas ir jāizmanto inovācijām un jauniem mērķiem. Kas attiecas 2010. gadu, es sastādīšu ziņojumu par reģionālo fondu sinerģiju pētniecībā un attīstībā. Vēl viens jautājums eh, komisijas pārstāvim. Jūs teicāt, ka baltā grāmata par teritoriālo kohēziju vēl netiks publiskota. Mums šeit ir koplēmuma procedūra, un mēs gaidām to arī mūsu debatēm. Paldies! Paldies! Van Nistelrē kungs. Nākamā runātāja Krēlas kundze. Divar pus minūtes. Priekšēdētāja komisāra kungs, kolēģis un kolēģi. Es īstenībā gaidīju un vēlējos tādu interesantāku ievadu šajā tematā, jo es domāju, ka Eiropas kohēzijas politikai pēc 2013. gada patiešām ir jāmainās. Mums ir vienkārši citi izaicinājumi nekā pirms 10 vai 15 gadiem savas politiskās grupas vārdā es varu teikt, ka solidaritāte starp reģioniem ir tik būtiski jāatnes, ka par to nebaidzētu pat diskutēt. Tas ir skaidrs. Visiem reģioniem ir jāvar piedalīties kohēzijas politikā. No otras puses, vajadzētu vērsties pret visiem mēģinājumiem kohēzijas politiku uzticēt tikai vienīgi valstīm. Tā ir Eiropas pieeja, un es domāju, ka tā ir pieeja, kas ir svarīga pilsoņiem, lai viņi varētu identificēties ar šo Eiropas Savienību. Mēs neapšaubām, ka mums, protams, ir jāmaina daudz kas, un es domāju, ka nākamajos gados prioritāte būs diskusija par galvenajiem jautājumiem, kas ir jāveicina Eiropas kohēzijas politikā. Mēs jau nevaram visu jebko un uh, vienalga, ko arī nākotnē atbalstīt ar Eiropas naudu. Es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz labu infrastruktūras veidošanu, ir tīpaši jaunajās dalību valstīs. Mums vajadzētu koncentrēties uz uh, attīstību pētniecībā, jauninājumos. Un, protams, ka mums vajadzētu paturēt prātā, ka mums ir jāatbild uz tādiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas, demogrāfiskas pārmaiņas, globalizācija. Uh, un arī nākotnē būs jāmeklē atbildes uz šiem jautājumiem ar Eiropas kohēzijas politikas eh, palīdzību. Es domāju, ka tas ir uzdevums koncentrēties uz pilsētu attīstību un nevis tādēļ, ka es nedomāju, ka vajadzētu strādāt pie lauku apvidiem, bet tādēļ, ka mēs zinām, ka 80% no pilsoņiem Eiropā dzīvo pilsētās, piepilsētās un ka lauku apvidu attīstība uh, diemžēl vai joprojām ir nodalīta no kohēzijas politika, un tā attiecas uz lauksaimniecības politikas jomu. Šeit vajadzētu ciešāku sasaisti. Tā ir mūsu pieeja. Vai tas izdosies, es vēl īsti nezinu, bet es domāju, ka mums vajadzētu risināt šo jautājumu. Galu galā, un es arī nožēloju, ka komisāra kunga atbildes bija tādas izvairīgas, jo cilvēki ir jāatbalsta kohēzijas politikā. Tas nozīmē, ka ir jāveicina izglītība, apmācība, kvalifikācija no bērnības līdz pat uh, dziļam vecumam. Mūža izglītība šeit ir centrālais jēdziens, bet tas nozīmē arī to, ka Eiropas sociālais fonds ir uh, arī turmāk jāiesaista kohēzijas politikā un nevis jādara tā, kā tur vajadzētu attīstīt tādas idejas, ka Eiropas sociālais fonds būtu jāņem ārā no Eiropas kohēzijas politikas. Pārobežu sadarbība mums ir būtisks jautājums. Šeit mēs vēlamies, lai tas tiktu stiprināts tieši tāpat, kā lai tiktu vienkāršota birokrātija. Paldies! Paldies! Paldies, Krēles kundze, un tālāk eh, Alde vārdā uz divām minūtēm eh, Hjusmenova. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми... Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, debats par eh, struktūru eh, fondu reformu ir eh, prioritāte Eiropas Savienības rīcībai un lai varētu veidot eh, pienācīgus finanšu instrumentus. Mums ir jāidentificē eh, kohēzijas eh, politika, kas nodrošina pilsoņu labklājību. Šī politika ir un, un bija un turpina būt ļoti nozīmīga Eiropas solidaritātes iezīme. Tomēr ir ļoti lielas atšķirības starp uh, Eiropas reģioniem. Un arī mēs vērojam e, e, satraucošu situācijas pasliktināšanos, kas var novest pie izolācijas. Pārstāvot vienu no visnabadzīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, es aicinu pievērst īpašu uzmanību zemajiem ienākumiem atsevišķos reģionos. Tajā pašā laikā es apzinos, ka struktūra fondi nav panācējā. Mums ir jāmobil, jāmobilizē mūsu iekšējie resursi un pūliņi. Bet, ja e, e, notiek divu ātrumu un divu līmeņu pieeja, tad iekšējās e, diferenciācijas Eiropas Savienībā var vēl pieaugt. Jo uh, palīdzība valstīm, kas nav uzrādījušas pietiekam progresu, ir jāsniedz pēc tam, kad nav kad ir paveikti citi pasākumi un īstenot citi kritēriji. Ir jāapzinās, ka nodarbinātība ir ļoti svarīga E, pazīme tam, kā integrācijas politika darbojas. Paldies, Kjuismenovs kundze, un tālāk. E, zaļo grupas vārdā Šreters kundze. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. Neko daudz jūs neteicāt par to, kāda nozīme Eiropas politikai kohēzijas politikā ir Eiropā. Tas ir galvenais elements tā satura Eiropas Savienību kopā, simbolizē solidaritāti un ļauj pārvarēt dalību valstu egoismu. Un tā ir instruments, ko var izmantot jebkurš reģions. Tāpēc Eiropas parlamentā deputāti ir noraizējušies par to, ka solidaritātes mehānisms tiek vienkārši ignorēts un netiek izmantots un laba pārvaldība nav gadījumā, ja Eiropas komisija izstrādā kaut kādus slepenus dokumentus, nevis notiek debatis par to, kā palīdzēt attīstīt solidaritātes mehānismu, ņemot vērā problēmas, ar kurām jātiek galā, demografiskās pārmaiņas, klimata izmaiņas, turklāt ņemot vērā līdzekļu trūkumu budžetā. Uh, Mums ir nepieciešama reforma, bet tai jābūt atšķirīgai. Šis mehānisms ir jāturpina attīstīt ļoti cieši sadarbojoties ar pilnīgi visām iesaistītajām pusēm reģionos. Un mēs zinām, kā tas notiek, Mums ir izstrādāta metode, kā iesaistīt reģionus, izmantojot tā saucamo līdera metodi, un komisijai ir jāuzdrošinās pateikt, jā, solidaritātes mehānisms ir jāatbalsta, un reģioniem pašiem tādējādi ir jādod iespēja, kā tie grib attīstīties, noteikt to pašiem, nevis klausīties, ko saka viņu valdības. Paldies! Paldies, un tagad uz divām minūtēm Vlasakungs, ECR grupas vārdā. E, priekšsēdētāji, e, darbie kolēģi, pašreizējā kohēzijas politika ir dzīves organisms un tas mainās, mainoties Eiropai un mainoties uh, E, dažādu valstu politikai. Diemžēl diskusijās par nākotni šai politikai rodas vairāk jautājumu nekā atbilžu. Vai kohēzijas politikā e, palīdzēs galvenokārt Eiropas vismazāk attīstītajiem reģioniem? Vai tā sniegs iespējas, teiksim, pabeigt transporta jautājumu atrisinājumu? Vai mēs varēsim uzlabot dzīves kvalitāti? E, vai mēs pārgriezīsim to sarkano uh, līniju, kas attiec uz Eiropas, uh, Eiropas līdzekļu tērēšanu. Šie ir mm, tikai daži jautājumi, kas, kas uh, rodas. Uh, saistībā ar nākotni. Runājot par Eiropas fondu menedžmentu, mums būs šie fondi un finansējumi jāvirz uz jaunām tehnoloģijām, to izmantošanu. Un daudzās jomas eh, tiek saistīts kopā smart cities, jeb, jeb viedpilsētu darba kārtībā. Eh, turklāt eh, finanšu krīzes laikos Šeit tiek piedāvāts modernas sistēmas, jaunas tehnoloģijas un ekonomiskas izaugsmas iespējas. Tāpēc mums ir jādomā ne tikai pār pilsētu, bet arī pār visu, visu dalību valstu līmeni. Viedā transporta sistēmas, kā arī atbrīvošanās no uh, satiksmes sastrēgumiem, kā arī transporta sistēmas padarīšana lietotājiem draudzīgāka, ir ārkārtīgi nozīmīgi risinājumi. Visu šo jautājumu risināšana ir jāatbalsta. Krīzes, ekonomiskās krīzes dēļ eh, šīs debatas ir vēl, eh, vēl Eh, nozīmīgāks nekā pagātnē. Paldies, un tālāk goja grupas vārdā nākošais runātājs uz pusotru minūti ir Angurakis. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības kohēzijas politika ne tikai nav samazinājusi sociālās un reģionālās atšķirības, bet gan tās palielinājusi. Ļoti bieži statistikas bieži, eh, mums sniedz nepareizus datus, eh, kurus izmanto taiskaitā Eiropas Savienība. Tāpēc ir jāpa, eh, jāparedz pārejas periods, lai varētu šos pasākums īstenot. Īpaši sarežģīta situācija ir krīzes laikā, un prognozes 2013. gadam ir e, visai, visai nelāgas, ir īpaši strādājošajiem. Teorijā mums un praksē mēs pērkam nākotni no, no strādājošajiem. Un, Jau šobrīd, diemžēl, galvenais standarts ir nevis solidaritāte, bet brīvais tirgus. Un e, tieši tas pats ir iekļauts e, stratēģijai Eiropas, e, Eiropa 2020. Mums ir jādomā par citiem pasākumiem, kurus piedāvā PASOK un neademokrātija. Mums ir nepieciešama lielāka sadarbība, lai mēs varētu pārvarēt robežas. Mēs aicinām strādājošos noraidīt šo politiku, un es gribētu, lai jūs, priekšsēdētāji, pieliekat pūliņus, lai e, e, strādājošie varētu e, sekot mobilizācijai. Tālāk uz četrām minūtēm Baftonkungs. Paldies, priekšādētāji. Skatoties uz kohēzijas politikas dokumentiem, tad ir redzams, ka līdzekļus ir paredzēts dalīt drīzāk nevis pēc reģionu pieprasījumiem, bet pēc tā, ko lems valstu valdības. Un ir pieņemta tāda kā sektoru pieeja budžeta sadalījumā. Un līdz ar to dalību valstu valdībām tiek dota iespēja pārdalīt līdzekļus tā, kā tās vēlas. Un līdz ar to kohēzijas politika tiks apdraudēta, tās īstenošana tiks apdraudēta reģionos. un dalībvalstis, kas e, salīdzinoši vairāk līdzekļus ieskaita budžetā nekā saņem, pamazām e, finansē arvien vairāk kohēzijas politikas pasākumu, arvien lielākam skaitam jaunu dalību valstu. Un nav nekāds brīnums, Nav nekāds brīnums, ka attīstītākās Eiropas valsts, kā Norvēģija un Šveice, ir atteikušās no dalības Eiropas Savienībā. Un Eiropas eh, līdzšinējā kohēzijas politika neatbalsta mazāk attīstīto reģionu attīstību bet drīzāk izliekas par tādu kā vilku aitas ādā. Un tiek palielināts birokrātiskais sloks un runāts par globālo stratēģiju, līdz ar to veicinot arī imigrāciju uz tādām valstīm kā, piemēram, apvienotā karaliste. Struktūrālo struktūras fondu projekti laikam no 2007. līdz 2013. gadam neparedz īpašu atbalstu Velsai. Un pēc pārējais perioda eh, beigām apvienotās karalistes atbalsts vispār tiek palikt zem sitiena. Un pārskatot budžetu, mēs gribētu, lai uh, netiktu turpmākajā periodā samazināts uh, finansējums no struktūrālā fonda, ko varētu izmantot Velsa. Un manā um, vēlēšana apgabalā es nevaru īpaši neko pozitīvu ziņot par kohēzijas politiku. Finansējums gan Velsē, gan apvienotāja karalistē samazinās. Ietekme tam ir negatīva, sevišķi lauksaimniecības sektorā. Un es domāju, ka nebūtu slikti, ja Velsā notiktu referendums Paldies! Paldies, eh, Bafton kungs. Eh, Golniš kungu es neredzu sēžu zālē. Golniš kungs nav klāt, eh, tādējādi mēs varam pāriet pie nākamā runātāja, kurš ir Pīper kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Iedomāsimies Eiropas reģionus uz kādu brītiņu bez Eiropas reģionālās politikas daudzas pilsētas un lauku apvidi zaudētu būtisku atbalstu. Robežu reģionus mēs atstātu vienus pašus, lai viņi paši risina jautājumu par personām, kas pārvietojas no vienas valsts uz otru. Kohēzijas politika vairs nevarētu gūt labumu. Izglītība nevarētu gūt labumu. Vidus slānis vairs nevarētu iesaistīties starptautiskās darbībās. Dāmas un kungi, Eiropa bez reģionālās politikas, bez kohēzijas politikas, tas nozīmētu, ka kopība, Eiropas Savienība zaudētu savu seju reģionos. Un eh, mums nebūtu šāda struktūras attīstība. Tas būtu it kā sociāla politika bez reģioniem. Netiktu atbalstīt paši vājākie sabiedrības locekļi. Tas nozīmē, ka Eiropas jautājums pilnībā izzustu no politikas un uh, tas pāriet tikai dalību valstu atbildībā. Tas nav iespējams. Eiropas parlaments nevēlas atbalstīt šādu reģionālu politiku bez reģioniem. Tas nozīmē, to, ka mēs uh, neatbalstītu reformas, vairs neatbildētu un nevarētu risināt demografiskās pārmaiņas jautājumus, vidas jautājumus. Es arī esmu par to, lai Eiropas ieguldījums reģionos tiktu vairāk uh, novērtēts un vajadzētu, protams, arī daudz nopietnāk pārbaudīt finanšu līdzekļus. Reģionu finansēšana, lielāka caurskatāmība, lielāka efektivitāte. Mēs gaidām priekšlikumus reformām kohēsijas politikā šajā virzienā, un to mēs arī atbalstītu bet mēs uh, esam pret visiem centieniem saskaldīt reģionu politiku. Mēs atbalstām reformas, bet neatbalstām atstāšanu to tikai dalībās kompetencijā. Paldies! Gracias. Paldies, Pīperkungs! Nākošais runātājs uz pusotru minūti ir Stavrā Kākīs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es piekrītu kolēģiem, kuri uzstājās iepriekš, lai sacītu, ka mēs nevaram pieņemt kohezijas politiku pēc 2013. gada ar sekojušu raksturojumu, kas nošķir reģionus, kā piemēram svītrot mērķi numur divi. Mēs nevaram pārnacionalizēt politikas un neņemt vērā pašvaldības Eiropas programmās. Mēs eh, skatām eh, kohēzijas politika pēc 2013. gada kā turpinājumu Eiropas kopīgai politikai, kas ir īstenojama visās Eiropas, eh, visos Eiropas reģionos, kur tiktu ņemti vērā finansējumu līdzekļai varētu sasniegt šos mērķus un vienkāršas normas, lai varētu gūt lielāku pievienoto vērtību. Stratēģijas dokuments 2020 rada problēmas, jo tas neatsaucas uz kohēzijas politiku. Savukārt tas ir e, ekscelences instruments, lai varētu sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus. Un e, tas ir ar nozīmīgu pievienoto e, vērtību. Bez tam ir svarīgi apzināties, ka kohēzijas politika ir Eiropas satveseļošanās eh, plāna sākumpunkts. Eh, politika katram eh, pilsonim neatkarīgi no tā, kur tas dzīvo. Tomēr ļoti bieži Eiropas komisija to aizmirst un ignorē, ka tā nāk klajā ar priekšlikumiem mainīt kohēzijas politiku. Tāpēc priekšsēdētāji mums šis jautājums ir jāatgādina ikvienā izdevīgā un iespējamā gadījumā. Paldies, Staravā Kākis kungs, nākošais runātājs, Teurer kungs, pusotru minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi reģionālā veicināšana struktūra, attīstība, tā principā ir ekonomikas politika, un uh, tā arī parāda, kāda ir Eiropa kopumā. Pašvaldībās, pilsētās un reģionos darbojas uh, institūcijas un personas, kas ļoti cieši sadarbojas viena ar otru, tādēļ mums vajadzētu pārstāvēt integrētu pieeju visai Eiropas Savienībai kopumā, mums vajadzētu to saglabāt. Es aicinātu komisiju uh, nākamajā kohēzijas politikā daudz vairāk uzmanību pievērst maziem un vidējiem uzņēmumiem un eh, daudz vairāk iesaistīt eh, pašvaldības pilsētas nākamajā kohēzijas politikā. Mums noteikti ir vajadzīgas arī investīcijas nākotnē infrastruktūrā, bet mums jebkurā gadījumā uh, vajadzētu padarīt eh, iespējamu, ka inovācijas tehnoloģija pārnesums būtu pieejams arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums arī nākotnē vajadzētu padarīt iespējam to, ka tiktu veicināts darba vietas. Tas ir svarīgi jaunajā virzienā struktūra un kohēzijas politikā Eiropas Savienībā. Yes, Paldies, Tērer kungs. Nākošais runātājs uz pusotru minūti Alfonsi kundze. Oui, monsieur le président, excusez-moi. Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien. Euh, Alfonsi kungs, euh, priekšsēdētāji, uh, kohēzijas politika ir, uh, mūsu izpratnē kohēzijas politika ir ārkārtīgi nozīmīga. Katru reizi, kad tiek pausta Eiropas solidaritāte, Eiropa stiprinās, tas ir būtiski. Eiropas komisijai ir jāintegrē sekojošie principi. Pirmkārt, uh, Teritoriālā kohēzija ir politiska prioritāte un attiecīgi budžeta prioritāte. Otrakārt, eh, reģionu attīstība un nepieļaujama šīs politikas uzticēšana valstī. Treškārt, eh, mums ir jārisina jārisina reģionu problēmas un jānovirza līdzekļi e, tādām lauku zonām, kas e, ir e, ultraperifēras, piemēram, salas. Tāpat arī kohēzijas politika jāizteno visā Eiropas teritorijā. Eiropas Savienībai ir jāturp, jāskata šīs kohēzijas politikas un jāpārskata. Paldies, nākošais runātājs uz pusotru minūti. Ernsts. Paldies, priekšādātāji! Šīs debatas ir ļoti svarīgas attiecībā uz Eiropas Savienības raksturu vai dabu. Ir jāizšķiras tirgus vai sociālā politika un sociālā attīstība. Šobrīd pašreizējās nākotnes tendences kohēzijas politikai nav pieņemamas. Ir nevis jāsamazina atbalsts, bet gan jādara vēl vairāk, lai samazinātu sociālās atšķirības. Un nedrīkst pašreizējo kohēzijas politiku atstāt tikai dalībvalstu valdību rokās. Tam būtu ļoti nelabvēlīga ietekme, piemēram, uz neattīstītajiem vai mazāk attīstītajiem Austrumvācijas reģioniem. Uh, Un šobrīd mēs pat redzam, ka atšķirības starp reģioniem Eiropā pat pieaug un palielinās. Es domāju, ka nekādā gadījumā nedrīkst strauji samazināt uh, finansējumu reģioniem pēc 2013. gada, 2013. gada sevišķi tiem reģioniem, uh, kuros, kas atrodas mazliet virs šī 75% no iekšzemes koprodukta robežas. Un vēl daži vārdi par pierobežas reģioniem. Es esmu no Austrumvācijas, un šiem reģioniem ir vajadzīgas lielas investīcijas, un tur ir daudz darbu, kas ir jādara, un šobrīd izskatās, ka komisija negrasās šeit neko darīt. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Obermajers uz divām minūtēm. Paldies, priekšēdētāji. Jums droši vien jau ir zināms, ka reģionā komitejā ir ļoti liels nemieris, un oktobrī ir tā saucamais slepenais dokuments no komisijas puses. Tur ir projekts budžeta reformai 2016. līdz 2020. gadam. Un tas nozīmē būtisku pagriezienu budžeta politikā sākotnējā reģionālā virzība budžetā tika aizstāta ar sektorālu pieeju. Jaunais projekts ir būtisks ierobežojums subsidiaritātes principam un eh, daudz līmeņu, vairāk līmeņu pārvaldībai. Pretēji Lisabonas stratēģijai tas arī būtu. Konkrēti projektā ir paredzēta otrā mērķa svītrošana, tā ir konkurences spēja, tā ir nodarbināties politika Ir taču katrā dalībvalstī vairāk reģioni un um, divas trešdaļas uh, Eiropas Savienības reģionu tas viss skars. Un šis nelēmīgās priekšlikums balstās uz to, ka atšķirības starp nākamajām Eiropas Savienības valstīm un Rietumu Eiropu nacionālajā līmenī tik lielas, ka esot vajadzīga jauna budžeta politika. Ņemot vērā finanšu krīzi, šādā veidā ir domāts veicināt ekonomiku. Un, protams, ka skaidrs, ka šis priekšlikums uh, jau it kā gatavojas uz uh, Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, un jau zināms, ka būs vairāk, daudz vairāk finanšu vajadzīgas, un ir, ir plānots tā, ka uh, varētu tik nodrošināts šis uh, finanšu pienesums er, Turcijas iestāšanās gadījumā. Kohēzijas politika, reģionālā politika, tās tuvums uh, ekonomikas problēmām, tas parāda, cik uh, efektīvi līdz šim ir iegūdīts, un neņemot vērā reģionālo aspektu, protams, ka nevarēs atrisināt uh, ekonomiku atbilde no Barozo kunga uz Höbneras kundzes vēstuli, tas nav apmierinoši, un es gaidu drīzu atzinu par šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Obermajer kungs! Nākamais runātājs divām minūtēm - Kadeka kungs. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, mūsu grupā eh, atbalsta spēcīgu kohēzijas politiku kas ir labi finansēti, kas dod iespēju nodrošināt Eiropas reģionu konverģenci. Lai šī politika būtu efektīva, tā ir jāstiprina un jāreformē. Un kopīgi parlaments un komisijai e, ir jāstrādā, lai mēs varētu risināt šos jautājumus. Es apsveicu, ka e, e, pārdomu grupas izveidošanu kohēzijas politikas sakarā. Uh, un politikas nākotnes mērķiem ir jāiekļauj visas iesaistītās puses eh, - dalībvalstis, parlaments, komisija. Nevar eh, vāģināt vai svītrot reģionālos un vietējos ešalonus, kur piešķir pastāvēšanas jēgu šai politikai. E, par finanšu plānu runājot, mēs saskaramies ar neskaidrībām attiecībā uz šīs politikas nākotni. Nav skaidrs, kā beigsies šī finanšu programma, kā, tarpmāk, e, kā tas būs turpmākās e, finanšu perspektīvas. Ir jānodrošina šīs politikas stabila finansēšana. Tāpat ir jānoraida ikvienas renacionalizācijas perspektīvas, kas E, absolūti iznīcinātu šīs politikas reģionālo dimensiju. Un mēs e, gaidām balto grāmatu par koheziju, e, teritoriālo koheziju. Mēs nevēlamies egalitārismu, bet gan finansiālu vienlīdzību harmoniskā attīstībā ņemot vērā teritoriju atšķirīgās situācijas. Kohezijas politika nedrīkst koncentrēties tikai uz finansiāli vistrūcīgākajiem reģioniem, bet ir jāņem vērā visi Eiropas reģioni, tā skaitā tāljūras reģioni. Ir jāņem vērā visi sarunu partneri un tikai tādā veidā Eiropas struktūru fondi varēs tikt efektīvi un uh, līdztiesīgi pārdalīti. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti Kortes. Paldies priekšsēdētāji, komisāri kungs, dargie kolēģi. Pirmkārt, es gribētu apsveikt visas sociālās organ sabiedriskās organizācijas, eh, kas eh, spriež Kopenhāgenā par nā eh, pasaules nākotni. Mums ir jāizstāv kohēzijas politikā ļoti nozīmīgi un jānoraida renacionalizēšanas mēģinājumi. Mums ir jāapzinās arī tas, ka šīs politikas pievienotā vērtība ir stabilitāte. Mums ir jāapzinās, kāda loma kohēzijā ir reģioniem, lai varētu nodrošināt vairāk līmeņu labu pārvaldību. Tā, tomēr esmu nobažījies par pārejas mehānismu izveidošanu, lai varētu nodrošināt adekvātu pārejas periodu, nodrošināt uh, konverģenci, uh, un nodrošināt eh, labāku eh, kohēziju eh, ultraperifēros reģionos vai reģionos ar īpašām grūtībām. Nākošais runātājs Figeireido. Paldies, priekšsēdētāji. Es noraizējusies, vēroju uh, budžeta reformu, sevišķi attiecībā uz kohēzijas politiku. Krīzes skartie reģioni ļoti cieši pašlaik, un atšķirības starp reģioniem ir tik lielas, ka kohēzijas politiku nedrīkst atstāt novārtā. Solidaritāte ir jāsaglabā un jātīsta tālāk, ir jāveic dažādi pasākumi, var redzēt, ka pašvaldību un ne tikai bet gan lauksaimniecībā un eh, zvejniecībā izmaksas tiek uh, samazinātas un kohēzijas koncepciju nedrīkst eh, kaut kādā veidā apdraudēt. un tagad arvien vairāk um, iesaistīto pušu un partneru paliek aiz Eiropas uh, stratēģijas borta. Un šobrīd notiek debates arī par to, kā uzlabot uh, vidi, tāpēc mums ir, mēs nedrīkstam atteikties no kohēzijas politikas. Paldies. Obrigado, Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Mums ir eh, jāveic, jāveido debate par budžetu, mums ir jānodrošina ilgspējība, caurskatāmība, finanšu plānu pēc 2013. gada ir jātiek veidot un pamatoties solidaritātu un teritoriālu kohēziju. Tas ir svarīgi tādiem reģioniem kā Madeira, kas ir nemitīgi kaut kādās grūtībās un kam ir nepieciešams atbalsts. Mums ir dažas idejas, eh, kuras, manuprāt, ir ļoti labas, ja mēs domājam par to, kā veidot nākamo kohēzijas politiku. Komisija jau vairāk kārt šeit ir pieminējusi vairākus aspektus. Ir svarīgs lielāks elastīgums, vienkāršošana, efektivitāte un virzība uz mērķi, raugoties uz rezultātiem. Mums eh, ir eh, vairākas problēmas šeit vērojams, ir īpaši ņemot vērā tās lielās vajadzības, kas ir eh, robežu reģioniem, kas vairāk atrodas malās. Kas attiec uz reģioniem, tad uh, ir jābūt iespējami arī šādai atšķirīgai pieejai. Ir jāparaugās, kādu pievienoto vērtību tas viss sniedz. Un, uh, Tas attiec uz otro mērķi, uz ko pagaidām ir vērsti divas trešdaļas no līdzekļiem, bet daudz pasākumi ir uh, kontraproduktīvas, tīpaši uz šādiem um, nomaļiem reģioniem. Protams, arī nomaļos reģionus uh, vajadzētu uh, virzīt uz Eiropas uh, kopējo mērķi. Reģionālā perspektīva ir nepieciešama un uh, nevajadzētu tikai un vienīgi centralizētu pieeju un centralizētu vadību un līdzekļa sadalē vajadzētu būt taisnīgai. Lisabona paredz īpašu nomaļo reģionu ne, vērā ņemšanu, tīpaši struktūra fondos, tieši tādēļ, ka ekonomiskā un sociālā situācija bieži vien tur ir ļoti saspringta. Tas parādās arī ļoti skaidri nemitīgajās grūtībās, ar ko ir jācīnā šiem reģioniem. Paldies! Paldies, Tekseira kungs, nākošais runātājs uz vienu minūti. Oleņičaks. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Kohēzijas politika šodien palīdz jaunajām dalībvalstīm attīstīt infrastruktūras ceļus, dzelzceļus, un pateicoties šai politikai būs jaunas darba vietas nākotnē. Investīcijas apkārtējā vidē arī būs nozīmīgs. Bet izvērtējot politiku, tik tālu ir jāmeklē atbildes pamatjautājumu, kas notiks pēc 2013. gada. Eiropas parlamentam skaidri jānorāda, ka nav no mūsu uh, puses piekāpšanās, lai eh, re, renacionalizētu šo politiku pēc 2013. gadā. Un papildus eh, tra, atbalstām tradicionālajiem mehānismiem ir jāatbalsta zinātne, inovācijas E, augstas kvalitātes darba vietas un cīņa pret globālo sasilšanu. Kohezijas politikai ir jāvērš lielāku uzmanību uz lauku reģioniem. Ir svarīgi, lai kohezijas politika tiktu balstīta e, uz e, reģioniem un makroreģioniem. Paldies, nākošais runātājs Deutsch. Tisztelt elnök úr, kedves két... Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gribētu runāt par trim, īsiem jautā, trim jautājumiem īsumā. Lauka attīstības svarīgums, līdztiesīgums un pirmkārt 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas un pēc Timšāras Rumānijā Mūsu kolēģis eh, Tēkais Šlāslo varēja eh, būt sadzirdēts. Un eh, šeit šo un šobrīd mums vairs nav vecās un jaunās Eiropas, mums ir vienota Eiropas Savienība. Tomēr es negribētu, lai tas palikt tikai kā simbolisks lēmums, bet lai tik tiešām uh, E, tas tiktu atspoguļots Eiropas Savienības kohēzijas politikā. Ja dalībvalstis ir līdztiesīgas, mēs nevaram iedomāties politikas reformu, kur dalībvalstis, kas ir iestājušās 2004. vai 2007. gadā, būtu zaudētājas jaunajā kohēzijas politikā. Mēs nevaram šādas reformas pieņemt. Runājot par noslēpumu. Ne, nav pieļaujami, ka komisija nāk kājā, klajā ar deklarācijām, kurās nekas netiek papeikt, pateikts. Un es gribētu, lai komisija nāktu klajā ar skaidru pozīciju. Visbeidzot par lauka attīstību. Esam pārliecināts, ka lauka attīstībai ir jābūt uh, Eh, pamat jautājumam kohēzijā ir nepieciešami resursi finansiālajai šai attīstībai un ir ļoti svarīgi arī domāt par to, kā var integrēt sākot ar 2013. gadu lauka attīstības politiku kohēzijas politikā. Paldies, nākošais runātājs Alves. Paldies, priekšsēdētāji. Kohēzijas politika ir galvenais Eiropas Savienības instruments, lai nodrošinātu visiem Eiropas pilsoņiem vienādas uh, izredzes gūt panākumus un dzīvot labklājībā. Tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu izpratne par to, kas mūs vieno un cik daudz mums ir kopīga. Mēs dzirdējām par tā saucamo zaļo darba dokumentu, ko ir izstrādājusi komiteja, bet nedrīkst kohēzijas politiku renacionalizēt. Ir jārūpējas par to, lai katra dalībvalsts, tā teikt, radoši pieiet savām iespējām un Lisabonas līgumā ir paredzēts Eiropas politikas attīstīt tā, lai tiktu ņemtas vērā grūtības un problēmas, kas ir mazattīstītajiem reģioniem, bet tajā pašā laikā arī izzināts to potenciāls. Paldies! Paldies, Alves Kungs, nākošais runātājs uz divām minūtēm Kelijs. Uh, Paldies priekšsēdētājai. Kā uh, kolēģis sacīja, esmu nobažījies pār uh, atsevišķām tendencēm, kas ir norādīts iekšējā dokumentā, kas nesen kļūp pieejams. Un vislielākās bažas man izraisa ir priekšlikums pārskatīt mērķus veidojot eh, un strādāt pie lauku reģionālās attīstības. Ir īpaši tas ir svarīgi eh, risinot mūsu ekonomikas jautājums, tas būs vēl aktuālāk nākotnē. Mums eh, ir jādomā par starp reģionu sadarbību un jāapzinās arī tas, ka ir ļoti lielas plaisas un atšķirības starp reģioniem. Tāpat ir jādomā par dažādiem kritērijiem, kā nacionālais IKP un citi kritēriji. Vairāk ir jābalsta uz pirktspēju. Un tas, tas ir jautājums, kas padara reģionu situāciju daudz nevienlīdzīgāku. Tāpat ir jādomā par sinerģiju starp izpētes un, un, un at, inovāciju darbību Un es gribētu, lai e, kohēzijas nozīme tiktu vairāk ņemta nākotnē, e, it īpaši runājot par lauku politiku. Un noslēgumā es gribētu sacīt, ka ir vairāk e, jādara cīņa pret krāpniecību. Uzlabošanās ir bijusi vērojama pēdējo gadu laikā, tomēr mums pie tā ir jāstrādā vairāk, lai, un tas būtu visu Eiropas iedzīvotāju interesēs. Paldies, Kelī kungs! Un tagad, eh, dāmas un kungi, mēs eh, pārējām pie eh, brīvā mikrofona procedūras. Un ir daudzi pieteikušies eh, runāt uz vienu minūti. Tagad do, vārds Luka Ševskas kundzei. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Es pārstāvu Portkarpačes reģionu Polijas dienvidos, un te ir daudz jaunu uzņēmumu un attīstība notiek strauji. Mums ir jauni biznesa centri un pat tā saucamā aviācijas ielēja velī. Mēs īstenojam virkni programmu un mēs vēlamies, lai mums palīdz konkrēti īstenot to, ko mēs vēlamies, arī uzlabojot uzņēmēju darbības vīdi. Mēs vēlamies, lai palīdzība būtu nodrošināta ilgākā laika periodā, nevis pēkšņi pārtraukta, un lai reģioni paši varētu noteikt, kāda palīdzība tiem ir nepieciešama, kā reģioni vēlas attīstīties. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Ver Heijene. Reģionālā struktūra veicināšana ir būtisks instruments Eiropas integrācijā, un tieši otrā mērķa atbalsts agrāk ir bijis tā kā tāds motors ekonomiskajā attīstībā daudzos reģionos, un to cilvēku tā arī uztvēra. Tas ir būtisks elements, lai risinātu struktūru pārmaiņas reģionos, bet arī pašvaldībās. Šeit Eiropa patiešām ir eh, jūtama uz vietas. Un tas darbojas uz vietas, bet mums ir vajadzīga skaidra un caurskatāmāka struktūra kohēzijas fondos un labākas kontrolas, lai šie līdzekļi varētu tikt izmantoti ilgspējīgi un efektīvi. Kohēzija, pietuvināšanās eh, sociāla un ekonomiskajai attīstībai, tas ir eh, viens no būtiskajiem mērķiem Eiropas Savienībā. Tādēļ mums šo instrumentu nevajadzētu nākotnē vājināt, bet tieši otrādi stiprināt kohēsijas politika Eiropā. Tā ir vajadzīga lielāka skaidrība, lielāka caurskatāmība, efektivitāte un pašatbildība, ko nestu atsevišķi dalību valstis. Tādēļ ir svarīgi uh, palikt pie šīs sistēmas uh, papildinājuma principa. Mēs nevēlamies, lai tas tik, būtu palikt tikai dalību valstu kompetence. Tādēļ es gribētu lūgt komisiju veicināšanas kritērijus arī 2013. gadam pakārtot šiem mērķiem. Paldies! Paldies, Verheijens kundze, nākošais runātājs Vaļa kungs. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Velsa varētu būt vispozitīvākais Eiropa uh, reģions apvienotie karalistē. Iemesls tam, ka ikviena kop, uh, kopiena, ikviena persona varējus, ir varējusi izmantot Eiropas finansējumu. Un tāpēc komisijas priekšlikumi, ja tie tiek pieņemti, es domāju, ka tie būs ar eh, pozitīvām eh, sekām tādās, eh, tādos reģionos kā Velsā. Mums ir jādomā arī par ekonomiskām un citām sekām citiem reģioniem. Tāpēc aicinam komisiju nāk klājā ar priekšlikumiem, kas ir pieņemam mums, un ar to es domāju priekšlikumu, kuri dotu iespēju ikvienam reģionam Eiropā nodrošināt piekļuvu struktūra fondiem arī tajās jomās, kas nav iekļautas eh, finanšu programmā pēc 2013. gada. Paldies, Vāmkungs! Golniškungs, jūs esat visbeidzot klāt, bet eh, jums būs tikai viena minūte, jā, priekšsēdētāji. Ah, ļoti uzmanīgi es klausījos kolēģi uzstāšanos un Galvenokārt mēs noprotam divas lietas. Pirmkārt, noslēpumainība kurā tiek turēts šis eh, komisijas tā saucamais nedokuments, un tāpēc mēs ļoti eh, rūpīgi un, un, un nepacietīgi gaidām komisijas skaidrojumus. Un otrkārt, šī savādā situācija, kurā mēs cenšam pārdefinēt teritoriālo koheiziju ap pilnīgi jauniem virzieniem un asīm, kas ir visai maz saistām ar ko, pašu koheiziju kā tādu. Konkrēti, es domāju par ārlietu politiku, manuprāt tā ir prioritāte augstiem pārstāvjiem, bet daudz mazāk šajā jomā. Kad mēs runājam par lauksaimniecības politiku, ļoti daudz jau ir noziedots tirgus likumiem, mēs savukārt uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai komisija mums skaidrāk precizētu, kādi tad ir tās mērķi, kā arī Eh, kā arī klimata eh, izmaiņas nav saistāms ar kohēzijas politiku. Paldies, Golniš kungs, un nākošais uz vienu minūtu Baloni kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšēdētāji. Es līdzīgi daudziem citiem kolēģiem domāju, ka ekonomiskās krīzes laikā un kad nenotiek nekāda izaugsme un tā nav arī paredzēta nākamajam gadam. Un šobrīd uh, situācija ir sarežģīta un mēs varam tikt ārā no krīzes tikai tad, ja panāksim nodarbinātību tādā līmenī, kāda tā bija pirms krīzes. Tāpēc ir nepieciešams investīcijas un strateģiski ļoti liela nozīme būtu otrajam mērķim, no kura atteikties nedrīkst. Uh, jo tas uh, ir ļoti nozīmīgs, lai palīdzētu reģioniem tikt ārā no krīzes. Tas neatiec tikai uz Itāliju, bet arī uz daudzām citām dalību valstīm. Uh, ir reģioni, kuri ir atpalikuši savā attīstībā un kuriem ir jāpalīdz kļūt konkurētspējīgākiem. Itālijas reģioniem uh, nedrīkst atteikties no šī otrā mēķa. Paldies! Paldies, Palnīkungs, un nākošais runātājs Reigneris kundze. Daudzi, vismaz, gan es vai visi runā par Eiropas sociālo modeli, bet Eiropas savienības budžetā arī kohēzijas eh, politikā, diemžēl, netiek pietiekam atspoguļots. Tādēļ mana prasība vajadzētu patstāvīgi uh, to paredzēt eh, no Eiropas struktūrās politikas izņemt ārā, Eiropas sociālo fondu vajadzētu finansiāli stiprināt un veidot elastīgāku. Vajadzētu paredzēt vairāk līdzekļus, eh, to vajadzētu darīt jau septiņo finansējumu gada laikā. Izņemot ārā no struktūra politikas būtu iespējams eh, sniegt arī tiem reģioniem pietiekams līdzekļus, kuriem līdz šim Eiropas struktūra fondā, kur netika ņemti vērā, gandrīz vai nemaz. Eiropas sociālais fonds tādā veidā varētu vēl labāk cīnīties ar problēmām darba tirgo, kā piemēram augsts bezdarbs, eh, pārāk maza sieviešu nodarbinātība, eh, daudzi, kuri nepabeidz skolas un eh, pārāk mazas tālāk izglītības iespējas. Paldies. Paldies, Reigneris kundze. Nākošais runātājs Krācas kundze uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu parlamentārās komisijas lēmums ir ļoti svarīgs katrās debatēs. Un bez tam ir ļoti eh, ļoti nozīmīgi, jo šeit mēs redzam dažādus tēmatus, dažādās dimensijās, kas ir saistām ar ļoti svarīgu politiku pēc 2013. gada un arī ar pašu Eiropas Savienības būtību. Šīs debatas un šīs pārdomas notiek periodā, kas ir īpašs Eiropas Savienībā no vienas puses. Mēs esam spēruši solus priekš integrācijā Lisabonas līgumu, no otras puses mēs dzīvojam vēl aizvien finanšu krīzes, starptautiskas krīzes uh, seku periodā. Un mēs esam arī redzējuši, ka solidaritāte ir ļoti nozīmīga konverģencei un iekšējiem tirgumam. Tādējādi es gribētu, lai komisija norādītu skaidri, ko tā domā par atsevišķiem jautājumiem. E, ir e, inovatīvi priekšlikumi, kurus mēs eh, vai nu pieņemsim vai nē, runājot par renacionalizāciju. Un tālāk, kas tad notiek ar mērķi numur divi? Es domāju, ka šajā sakarā ir nepieciešama konkurētspēja un ne tikai reģionos un visā Eiropas Savienībā. Nākošais runātājs uz vienu minūti Kalenbaks. Kalenbaka kundze. Priekšsādātā kungs. Es domāju, ka mūsu uzdevums kā Eiropas eh, Savienības pārstāvjiem ir izveidot apstākļus, kuros Eiropas Savienības pilsoņi arī jebkurā no Eiropas Savienības reģioniem var dzīvot vislabākajos iespējamos apstākļos. Reģiona attīstība ir ļoti atšķirīga, un tāpēc mums ir nepieciešama kohēzijas politika. Mēs daudz uh, apsvērumu šodien jau dzirdējām, un secinājums ir viens, ka nedrīkst atteikties no iecerēm, samazināt kohēzijas politiku vai mainīt tās raksturu vai samazināt finansējumu vai renacionalizēt to. Reģioni, kuri jau ir strauji attīstījušies, ir ļoti atkarīgi no turpmākās uh, pastāvīgās kohēzijas politikas. Un naudai ir, nauda ir jāizmanto efektīvi un mums ir jādomā kā eiropiešiem, bet jādarbojas reģionos. Paldies! Kalimbak. Paldies, Kalnbachas kundze, un nākošais runātājs uz vienu minūti Matūlas kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Consider... Es priekšsēdētāji. E, manuprāt, šīs debatas par kohēzijas politikas nākotni pēc 2013. gada ir ļoti noderīgas, konkrēti ņemot vērā to faktu, ka mēs e, skatām finanšu e, krīzes jautājumus un attīstības atšķirības starp dažādiem Eiropas reģioniem aizvien pieaug. Šiem reģioniem ir nepieciešama kohēzijas politikas kontinuitāte ir nepieciešams mazināt plaisu starp dažādiem reģioniem, un tam ir jānotiek ātrākā tempā. Protams, vietējā un eh, pašvaldību, reģionālā līmeņa valdībām ir jāiesaistās eh, vairāk. Mm, šī, šīs eh, pārvaldības līmenis ļoti lielā mērā ir ticis atstāts novārtā. Manā valstī, Rumānijā, mēs domājam, ka būtu ļoti noderīgi turpināt pašreizējo eh, kohēzijas politiku pēc 2013. Eh, eh, gada, kombinējot struktūrālos un reģionālos fondus. Paldies, Maduls kungs! Nākošais runātājs uz vienu minūti Lapā Lopulos kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu, ka kohēzijas politika ir dzinējspēks e, lielākai kohēzijai un solidaritātei Eiropas Savienībā. Pašreizējā krīze ir izraisījusi ļoti lielas problēmas un palielinājusi bezdarbu, radījusi lielākas atšķirības un vietām pat reģionāls nemieris. Tāpat arī e, ir izaicinājums pēc tā, ka mums nepie, nekavējoties ir jādomā par vairāk solidaritātes un nepieciešam pēc pašas Eiropas Savienības kohēzijas politikas ar augstākiem mērķiem. E, un jādomā pār lielāku pārobežu sadarbību. Mēs esam pret disk diskrimināciju, mēs esam pret kohēzijas politikas renacionalizēšanu un mēs e, sakam ne noslēpumainības eh, plīvoriem un mēs e, Eh, atbalstām vienlīdzīgu finansējumu sadalīšanu, mēs atbalstām vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanu, MBU iesaistīšanu un eh, atbalstām reformas, kas ir nepieciešamas pienācīgam finansējumam, lai mēs varētu sasniegt 2020. gada mērķus. Mēs, es beidzu savu uzstāšanos priekšsēdētāji, mēs atbalstām īpašu eh, labvēlīgu izturēšos pret ultraperifēriem reģioniem. Nākošais Nākošais runātājs uz vienu minūti Luhā. Paldies, priekšādātāji! Kolēģi runāja par daudzlīmeņu pārvaldību un norādīja, ka ir jātīst koordinācijas mehānismu un pl platformas, bet vietējām pašvaldībām bieži ir jācīnās ar problēmām, ko rada um, dažāda veida politikas, kas nav, kurās nav ņemti vērā reālie apstākļi reģionos un to reālā attīstība. Tāpēc um, ir jānodrošina, lai tiktu īstenotas tādas pro programmas, kas tiešām ir efektīvas. Un kā komisija tagad ir paredzējusi īstenot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uh, ņemot vērā izteiktos komentārus, nosauktās vajadzības. Un es gribētu zināt, kādi instrumenti tiks attīstīti, ko varētu izmantot vietējās pašvaldības. Ko komisija šeit grasās darīt? Paldies! Paldies. Sluhankungs, un lai noslēgtu šo uh, uzstāšanās kārtu uz vienu minūti vārds Sikierska kungam. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kohēzijas politika ir attīstības politikas eh, pīlārs. Tā stiprina reģionus un uh, vietējās grupas. Manuprāt, mēs iekrītam divās galējībās. Citi atsevišķi gribētu iekļaut pārāk daudz šajā politikā, citi gribētu to pārāk ierobežot. Un, manuprāt, šīs politikas visnozīmīgais mērķis ir nodrošināt līdzsvarot attīstību dažādās jomās. Ir jābūt vienai kohēzijas politikai, lauku reģioniem un pilsētām. Tāpat arī mums ir jāpatur prātā, ka pēc pēdējās paplašināšanās mēs esam ļoti neviendabīgi. Tāpēc tāpēc mums ir jāmēģina piedāvāt vienlīdzīgas iespējas pilnīgi visiem. Tanī pašā laikā mums ir jācīnās pret finanšu krīzes ietekmi, pret negatīvām demografiskām tendencēm un klimatu pārmaiņām. Viena lieta ir pilnīgi skaidra, mums ir nepieciešama nepārtraukta kohēzijas politika, kur ir jākoriģē ņemot vērā izaicinājums, ar kuriem mēs saskaramies šodien labi, turpina priekšsēdētājs, tā kā mūsu rīcībā vēl ir laiks un tā kā mums ir jāpliecina un jāpierāda sava fleksibilitāte uz vienu minūti, es dodu vārdu tikau kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vēl piebilst pāris jautājumus kolēģu sacītājiem. Tad, kad mēs runājam par vietu pilsētām, ir vairāk jādomā par ēku energoefektivitāti. 90% no ēkām, kas pastāvēs 2020. gadā, jau pastāv šodien. Tāpēc kohēzijas politikai ir jābūt lielākai kvotai reģionālās attīstības fondiem, kas tiktu izmanto dalību valstīm, lai uzlabotu energoefektivitāti ēkās. Thank you Tāpat arī es domāju, ka mums ir vairāk jāinvestē e, sabiedriskajā transportā un pilsētu mobilitātē. E, kā mēs redzējām, cik veiksmīgi strādā tikā ukundze nākošais runātais Papa Niko. Paldies, e, priekšsēdētāji. Kolēģi jau aptvēra pamat jautājumu šajās debatēs, tāpēc es gribētu norādīt vēl divus jautājumus. Pirmkārt, daudzos gadījumos ir iespējas eh, kohēzijas politika ietekmēt, bet eh, Eh, tīri operatīviem, es tāpēc tas nav iespējams un tāpēc nav pieņemami eh, šāda, eh, šāda procedūra. Ja mēs ievirzīsim pareizajā gultnē šīs politikas, mēs gūsim lielāks panākums otrkārt. Tika sacīts jau, ka mēs esam. Uh, Eh, jau virzāmies ārā no eh, finanšu krīzes. Ja mēs vēlamies sniegt palīdzību, tad mums ir jā, jāsniedz tajos reģionos, kur ir īpa, eh, nopietna vajadzība pēc tā. Tāpat arī mums ir jāpalīdz vieglāk ievainojumām grupām, grupām, kur ir nepieciešams atbalsts, piemēram, jauniešiem. Tā ir pamatpozīcija arī mūsu politiskajā grupā, kad mēs runājam par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, un nākošais runātājs ir komisārā, nākošais runātājs komisārs Samieckis. Thank you, Mr. President. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām, neapšaubāmī kohēzijas politika būs eh, cieši iesaistīta Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas realizēšanā. 2020. gada stratēģija atbildīs eh, dažādām, eh, dažādiem izaicinājumiem, un kohēzijas politika būs viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības un dalībvalstu rīcībā, lai varētu stāties pretī šiem izaicinājumiem. Tieši tāpēc eh, šīs bāžas, ka kohēzijas politika būs atdalīta no vispārējās stratēģijas, nav pamatotas. Otrakārt Šajā posmā daudzi jautājumi un problēmas, piemēram, geogrāfiskais pārklājums, dažādu reģionu eksistence, piemērotais finansējums, pārejas pasākumi vai arī reģionu grupas. Visi šie jautājumi, šīs problēmas, ko izvirzīja deputāti, protams, vēl nav atbildēti. Komisijai šeit nav skaidru atbilžu, to es varu apstiprināt. Tomēr e, komisijas dienesta vidū pašlaik notiek plašas diskusijas, ir iesaistīti arī valdības eksperti no dalībvalstīm un eksperti no komisijas. Šīs debates ļaus komisijai sagatavot e, pilnīgu e, pozīciju nostāju 2010. gadā. Turmāko mēnešu laikā šie jautājumi, kas eh, tika izvirzīti šīs dienas debatēs, noteikti tiks atbildēti komisijā. Noslēgumā es vēlētos pateikties visiem deputātiem Eiropas parlamentā par viņu jautājumiem un ieteikumiem. <clears throat> Tas norāda, ka kohēzijas politika ir nozīmīgs ilgtermiņa investīciju instruments, kas ir nepieciešams, lai veicinātu izaugsmi Eiropas Savienības reģionos un dalībvalstīs. Es noteikti Eh, ņemšu vērā jūsu, jūsu komentārus un Briselē par eh, tiem pavēstīšu eh, saviem kolēģiem, komisijas dienestiem un arī mm, komisāram, kas pārņems manu darbu. Komisija turpinās sadarboties ar Eiropas parlamentu, veidojot kohēzijas politiku nākamo mēnešu laikā. Lielas paldies jums! Lielas paldies komisāru kungam! Līdz ar to esam izskatījuši šo uh, darba kārtības punktu un pārtrauksim tagad darbu līdz 11.30, kad sāksies balsojums.